tad pieņemam lēmumu. Un tagad Mario Borgēcijo ir iesniedzis iesniegumu par parlamentārās imunitātes aizsardzību saskaņā reglamentas 6. Eh, panta trešo daļu nododam lūgumu juridiskajai komisijai. ETP, ALDE un KNKL grupas ir eh, lūgušas eh, nosaukt delegāciju locekļus. Tātad